pateikties. Sākumā šeit bija 38%, un es domāju, ka šīs 20% noteiktā robeža ir ārkārtīgi būtiski. Un mūsu budžets sasniegšos 2 miljārdu robežu, tā ir liela summa. Uh, Un tas, vai mēs ar šī gada budžetu pārsniegsim divus miljārdus, vai to darīsim nākamgad, es pie šīm aspektam mēs pievērsīsim ļoti lielu uzmanību, nevēloties pārsniegt šos divus miljārdus. Par to mums arī noteikti būs int intensīvi jādiskutē un gribētu dzirdēt kolēģi viedokli saistībā ar to, kādas būs Brexit sekas mums ir skaidri zināms, ka šeit notiek sarunas par tādu pakotni, kas iespējams garantēs budžetu pat līdz 20. 2020. gadam. Šobrīd saruna gaita par to liecina, taču mēs zinām, ja būs smagais Brexits, kas sāksies, stāsies spēkā jau ar nākamā gada 1. aprīli, tad lietas var mainīties. Un nu, tad ir jāuzdod jautājums, kādas būs sekas šāda veida smagajam Brexit. Turklāt eh, pilnība neskaidrība valda par eh, politisko situāciju Lielbritānijā. Nezinām, kāda būs eh, Skotijas reakcija, īrijas reakcija, kā šeit attīstīsies situācija, un vispār neko nezinām par Gibraltāru. Teorētiski ir iespējams tāda saruna gaita, ka Briti vēlēsies palikt pie mums līdz nākamajām vēlēšanām Teorētiski arī, ka viņi vēlēsies palikt līdz 2020. gadam. Tātad teorētiski mums ir jāsagatavojas saistībā ar visiem šiem variantiem, jāapzina visi iespējamie jautājumi, un tādēļ ārkārtīgi būtisku lomu spēlē mūsu budžeta elastīguma iespējas, un par to es arī gribētu dzirdēt savu kolēģu viedokli, kā viņi ievērtē šo situāciju. Tā kā mēs katru gadu par to diskutējam, tad viens no būtiskākajiem punktiem ir arī šī vispārīgā izdevuma piešķīrums tāda kā fiksētā summa, kas nodrošina arī zināmu elastību, rīcības brīvību katram deputātam. Šo summu mēs katrs saņemam, un, manuprāt, tas ir visoptimālākais risinājums. Es zinu, ka citās dalībvalstīs tiek piešķirt fiksētas summas saistībā ar nobrauktiem kilometriem, un tad nav jāpie. Uh, jāpierāda kāds benzīns, kāda degviela tika izmantota, kādas riepas izmantotas, ar kādu mašīnu braukts. Nē, vienkārši tiek piešķirta fiksēta summa, ar kuru ir jātiek galā. Un, ja nepieciešams vairāk naudas, tad pašam ir jāsadz šie izdevumi. Ja nepietiek ar šo fiksēto summu, tad pašam parlamentārietim jāsadz šie izdevumi. Tādēļ, ņemot to visu vērā, manuprāt, šis uh, piešķīrums, šī dienas nauda ir ļoti labs risinājums. Sagatavot šo priekšlikumu, es ļoti detalizēti strādāju pie šī jautājuma, ie, aplūkoju tīmekļa vietnes mūsu kolēģiem, mūsu parlamentam par to, kā tiek eh, nodrošināta caurskatāmība, kā mm, individuāli tiek eh, īstenot šis jautājums. Un iepazīstoties eh, ar visām šīm tīmekļa vietām, es uzņēmu arī ekrānu šāviņu, jo gribēju uzzināt, uh, kā deputāti rīkojas eh, šajā kontekstā, un varu konstatēt to, ka neviens deputāts nesniedza konkrētus informāciju par to, kā tiek izdota šī uh, piešķirtā nauda. Nu, protams, ka tas uh, var notikt tāpēc brīvprātības principa, ka cilvēki varētu, kolēģi, man nodrošināt um, dažādos rēķinus, un es tad varētu personīgi iepazīties ar šo situāciju daudz detalizētāk. Vēl viens ļoti as būtisks aspekts ir Eiropas parlamenta vēlēšanas. Šeit ir uh, ļoti būtiski ievērot zināmus noteikumus, ļoti sarežģītus par to, ko drīkst, ko nedrīkst. Un, protams, ka mēs gribam daudz labāk izmantot mūsu publisko darbu un ģenerāla direktors uh, arī mums tikko labi izskaidroja to, ka esam diezgan labi sagatavojušies kampaņas un uh, komunikācijas ziņā, un tad attiecīgi arī mēs centīsimies uh, rīkoties. Ir tikusi pausta dažāda kritika saistībā ar uh, remontiem un restaurācijas darbiem, vai nu tas attiec uz šo Paul Henrijs Pāka ēku vai arī Strasbūrā ēkām. Uh, Tāpat arī tikus paukta kritika par eh, privātajiem pensiju fondiem Tāpat arī tiek aplūkoti jautājumi saistībā ar sadarbību ar ekonomikas un sociālo lietu komiteju, reģionālo komiteju. Esam saņēmuši ļoti daudzus uh, grozījumu priešlikumus, kas ļaus mums ļoti taupīgi sagatavot mūsu budžetu, un es, protams, centīšos pēc iespējas labāk atbalstīt visus priešlikumus, kas saistās uz ietaupījumiem. Uh, lai mēs arī varētu ievērot maksimālos inflāciju likmes un um, maksimāli ietaupītu nodokļu maksātāju naudu. Tas ir visu mūsu interesēs, un es domāju, ka mēs atradīsim labu kompromisu. Paldies Rībikungam. Es tad ierosinātu ievērot tādu pašu procedūru kā aiz slēgtām durvīm vispirms ēnu referentiem. Mums gan uh, ir iekavēts nedaudz darbs, tāpēc aicinu izteikties īsi un pēc minūtes došu jums signālu. Tā, varbūt tā būs tāda zīme, atgādinājums izteikties īsi. Vispirms gardījā Zabala Rubijāla kundze. Paldies priekšsarētāji! centīšos iekļauties sev atvēlētajā minūtē. Mēs jau daudzas lietas esam apsprieduši ar Rībiku kungu, un iesniegto grozījumu galvenā ideja ir saglabāt uh, šo ieņēmumu sadaļu virs fiksētajām izmaksām, tātad zem diviem miljārdiem, kas būtu izšķirošs skaitlis, un mums nevajadzētu to pārsniegt. Tālāk mēs arī vēlamies saglabāt finansējumu sekretariātam līdzinējā līmenī un arī finansējumu stažieriem, jeb praktikantiem, lai viņu eh, atalgojums eh, ļautu cilvēku cieņai atbilstoši dzīvot un strādāt šeit kā praktikantiem. Nu, tad eh, katrā ziņā parlamenta darbs mainīsies neatkarīgi no tā, vai Brexit rezultātā dosies projām eh, Britu deputātu. Alikungu redzēju iepriekš, bet šobrīd viņa zālē nav, tad Žerārs Deprē. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Kā jau jūs pareizi norādījāt, es neesmu Aldi, Aldas eh, ēnu referents, bet vēlos tomēr izteikties. Ļoti rūpīgi klausījos Rubikungu sacītajā, un ir viena lieta, kas man īpaši patika. Viņš sacīja, ka starp grozījumiem, kas ir tikuši iesniegti, bija arī daži ļoti pozitīvi grozījumi. Tas man patika. Cerams, ka tie ir tieši tie grozījumi, kurus mēs iesniegām, Bet nu, kopsavilkumā varu sacīt, ka tas, tas ko teica Rībikungs, tad um, vai jūs varētu lūdzu precizēt uh, to, ko sacījāt par vispārējo budžeta palielinājumu? Jūs, vai es pareizi jūs saprotu, ka jūs vēlaties to ierobežot ar inflācijas lielumu? Vai es pareizi saprotu jūs sacīto? par, ku, eh, par kuru inflācijas eh, līmeni tad mēs runājam? Jo tas tad ievērojami ietekmēs budžetu. Tātad, kāds ir ALDE viedoklis? Skatoties uz vispārīgo budžetu, mums ir jācenšas eh, nepārsniegt divu uh, miljārdu līmeni. Eidara jau tikko uz to arī norādīja. Tuvojas vēlēšanas un ir ļoti svarīgi arī, ko cilvēki domā, kā viņi to uztvers. Mums ir jāspēj ierobežot savu, savi tēriņi. Tādēļ ir svarīgi šos ierobežojumus ievērot un atrast arī ietaupījumu iespējas. Mēs Iepriekšējā sanāksmē es prasīju par iespējām mainīt ēku politiku. Piecpadsmitajā, divpadsmitajā un astotajā stāvā prasot, kas ir īsti bijis tas, kurš prasīja šīs izmaiņas. Nu, nē, esmu saņēmis atbildi. Runa ir par uh, web kameru, tātad interneta eh, kameru izvietošanu. Kurš to ir prasījis? Es pieņemu, ka ir bijuši pieprasījumi un pieņemti lēmumi attiecībā uz aprīkojumu iegādi, uzlabošanu, bet pirms to darīt ir jāprasa, kāds ir pamatojums. Es domāju, ka mēs varam atrast ietaupījumu iespējas, lai spētu panākt, ka budžets nepārsniec divu miljārdu robežu. Vēl dažas lietas. Nē, es atvainojos, es jau esmu pārsniedzis laiku. Jā, atvainojos gan par to. Vienotie maksājumi, tiem es nepiekrītu. 422 izdevuma kategorija. Tad tas man bija svarīgi. Jā, nu es atvainojos, ka es pārsniedzu laiku. Jā, paldies. Nu, viena lieta, ko iemācāmies šeit Eiropas parlamentā, ka izteikties īsi, laikam, stipri saistīts ar kultūras izpratni. Tālāk Taranda kungs. Paldies, priekšsēdētāji vienā minūtē es varu pateikt tikai to, ka ir ļoti laba pieredze, ko es gūstu, esot par ēnu referentu tādam pieredzējušam referentam kā Rībikungam. Vēlos tikai izcelt trīs svarīgākās lietas kuras vēl būtu nepieciešams uzlabot. Pirmkārt, ir ēku politika, kas tikko tik pieminēta, un kaut arī mēs varbūt neesam inženieri, vismaz deprē kungam ir e, pietiekama pieredze, kā pareizi pārvaldīt ēkas. Un e, mēs vēlamies atbalstīt viņa pieeju attiecībā uz e, spaku ēku. Un jāskatās arī, kādas ir iespējas paredzēt uh, atjaunošanas darbus un uzturēšanas darbus nepieciešamajā pareizajā laikā. Ņemot vērā, ka 19. gadā mainās parlaments sasaukums. Tad par brīvprātīgo pensiju schēmu tas tāds sensitīvs jautājums vēl. Tur iespējams būs nepieciešams veikt kādas modifikācijas, ja nepilnībā atsaukt to un akreditētie asistenti vēl. Un ierobežojums viņu pensijām. Ja mēs to varētu atrisināt, kā akreditētie asistenti, es domāju, būtu gatavi arī nākt apmeklēt mūsu kapus. Paldies! Tālāk Sanī kungs ENF grupa. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi Mums jau būs laiks arī vēl vēlāk apspriest jautājumus ēnu referents sanāksmē. Kopumā es piekrītu mērķim saglabāt budžetu zem diviem miljārdiem. Ne jau tāpēc, ka tuvojas vēlēšanu gads, bet gan tādēļ, ka mūsu mērķis ir ļoti efektīvi tērēt eh, nodokļu maksātāju naudu. Mums ir vairāk konkrēti priekšlikumi attiecībā uz izdevumu samazināšanu. Tie, mūsuprāt, ir svarīgi punkti. Un mums ir jāatrod ietaupījumu iespējas, balstoties, protams, uz vērtību, ko iegūstam par iztērēto naudu un balstoties uz caurskatāmību. Domāju, ka um, vispārīgo izdevumu piemaksa General Expenditure Allowance. To, eh, protams, eh, pārskata šobrīd un eh, šeit ir jābalstās uz izdevumiem, kurus veids paši deputāti un pēc tam saņem to atmaksu. Bet pārējo mēs varam apspriest tiekoties ēnu referents sanāksmē. Paldies! Tagad citi runātāji, kur vēlas uzstāties Havarta kungs. Paldies priekšsēdētāji! Pozitīvais iznākums salīdzinājumā ar citiem parlamentiem, protams, ir ļoti noderīgi, ko Rubikungs arī veids šo salīdzinājumu. Mēs varam salīdzināt arī ar nacionālajiem parlamentiem, izmantojot prorāta principu. Uh, Viena no noderīgākajām lietām, ko mēs šai kontekstā varam darīt, ir e, parādīt, kur ir iespējami ietaupījumi, kas rastos, ja parlamentā būtu viena mītnes vieta. Mēs nekad nezinām, vai Makrona kungs tiešām nopietni vēlas mainīt Eiropas Savienību, varbūt tādā kontekstā viņš piekristu nepieciešamajām līguma izmaiņām, protams, ka mēs visi vēlamies ietaupīt e, nodokļu maksātāju līdzekļus. Un kaut arī ietaupījumi vienmēr ir iespējami, jebkurā gadā ir arī resursi, kur obligāti ir jāpiešķir. Viena no lietām, kas, manuprāt, e, bijusi pamanām šeit parlamentā, ir jautājums saistībā ar vajāšanu, seksuālu uzmākšanos. Es domāju, ka mums ir jāstāv darbinieki un jāatvēl arī nepieciešamie līdzekļi, lai varētu efektīvi risināt šāda veida problēmas. Un eh, godātājiem kolēģim Deprēkungam vēlos norādīt par tehnoloģijām, ka jā, varbūt eh, tam ir arī pamatojums, ko viņš sacīja, bet uzmanieties no viltus ietaupījumiem. Ja mēs uh, nepietiekamai rūpējamies, piemēram, par programmatūru. IT vide noteikti ir jāuztver kopumā, nevis vienkārši jāpasaka, mēs to nedarīsim, lai demonstrētu vai pierādītu kaut kādu e, ideju. Nē, mums ir jānodrošina, ka darbs tiek izdarīts e, pamatīgi, kārtīgi, un, protams, ir nepieciešams nodrošināt, ka arī IT jomā lietas tiek īstenotas kā nepieciešams. Paldies, neviens cits nav pieteicies uzstāties. Rībikungs, ja jūs vēlaties nu, noslēgumā ko sacīt, tad lūdzu. Jā, es vēlos sirsnīgi pateikties visiem kolēģiem, īpaši par uh, lielo vairumu priekšlikumu un varu apsolīt to, ka prezidijā samierināšanās procedūras ietveros mēs uzturēsim šo strikto budžeta komitejas nostāju. Un es jau priecājos uz šīm sarunām, jo es domāju, ka mūsu uzdevums, jo īpaši pirms vēlēšanām, pēc iespējas taupīgāk izmantot nodokļu maksātāju naudu, ir nozīmīgs un vēlos pateikties kolēģiem, kas atbalsta mani šajā darbā un nodomos. Paldies! Vielen Dank, Herr Rübig. Dann kommen wir Paldies, Rībika kungs. Tad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Alī kunga atzinums par uh, pārtiks un laucēmniecības nākotni. Lūdzu, Alī kungs. Благодаря, господин председател. Э, уважаеми колеги, ролята на селскостопанския сектор. Paldies, priekšādātāji kolēģi. Lauksaimniecības loma Eiropas э, Savienībā. Uh, palīdz nodrošināt pārtiku vairāk nekā 500 miljoniem Eiropas iedzīvotāju. Tas ir ļoti būtisks sektors. Eiropas ražotāji lielā mērā ir atkarīgi no dabas, un tāpēc viņi ir dabas aizstāvji. Ir vairāk nekā 6 miljoni iedzīvotāji, kas darbojas lauksaimniecībā un lopaudzēšanā. Uh, Un runa nav tikai par eh, reģioniem, kas nodrošina mūsu pārtiku, tie reģioni, kur dzīvo ļoti daudz iedzīvotāju, un tie ir arī reģioni, kas ir ļoti piemēroti turismam. Līdz ar to mēs vēlamies, lai pārtiks un lauksaimniecības jautājums skarošais atzinums tiktu skatīts agrī komitejā. Lai īstenotu KLP mērķus, ir nepieciešams garantēt līdzekļus, kas tam ir vajadzīgi. Tam ir jāparādās atbilstošā apjomā DFS un vienlaicīgi KLP ir jāvienkāršo un jāracionalizē. Eiropas komisija ir jānodrošina tas, ka tiek īstenotas atbilstošas finanšu kontoris, tiek īstenotas revīzijas un tas viss tiek pakļauts līdzīgiem vienādiem noteikumiem visās dalībvalstīs. ir nepieciešama taisnīga līdzekļu sadali, ja runa ir par tiešo atbalstu un dalībvalstu atbalstu. Līdzekļi ir taisnīgi jāsadala starp dažādajiem reģioniem. Ir jāuzsver mazās lauku saimniecības un to dzīvot spēja. Ir jādomā par visiem tiem pasākumiem, kas vairo lauksaimniecības ražīgumu un kas palīdz arī vairot ieņēmumus. Uh. Paldies, Alīkungs. Es raugos zālē. Vai kolēģi vēlas izteikties? Paldienā, kungs. Jā, es gribēju teikt paldies mūsu kolēģim Alī par viņa atzinumu. Es lielā mērā atbalstu galvenos virzienus, kas ir pausti viņa atzinumā. Uh, Proti ir jānodrošina tas, ka KLP nākotnē ir vērsta uz ilgtspējīgu attīstību. Ir labāk jāizmanto resursi, ir labāk uh, jāizsargā vide un uh, ir jādomā par dažādošanu. Ir jānodrošina paudžu maiņa jauni lauksaimnieki un darbs esošajiem lauksaimniekiem. Eiropas uh, pievienotā vērtība ir jāparāda, ir jāizmanto visi centieni, lai parādītu to, cik nozīmīgas ir Eiropas Savienības lauksaimniecības un lauka attīstības politikas. Te nav runa tikai par kaut kādiem īstermiņa kvantitatīviem rādītājiem. Jaunais eh, delivery modelis, īstenošanas modelis ir jāņem vērā. Ir jādomā par to, lai novērstu KLP renacionalizāciju. Es ziņotājiem piedāvātu arī pāris papildinājumus viņa atzinumā. Pirmkārt, ir jādomā par efektīvu KLP, kas ir atbilstoši aprīkot ar līdzekļiem DSF arī pēc Brexit ir jānodrošina atbilstošie finanšu instrumenti. Tiešmaksājumi nodrošina pievienoto vērtību un palīdz attīstīt vienoto tirgu, veicinot eh, taisnīgu konkurenci. Tajā pašā laikā ir jādomā par jauniem instrumentiem, kas palīdzētu cīnīties ar cenu svārstībām un ir jāvairo dažādo programmu finansējums, eh, jo īpaši attālākajiem reģioniem un arī tādiem reģioniem, kas saskars ar nelabvēlīgākiem dabas apstākļiem. Tāpat ir arī jāstiprina sinerģija starp lauksaimniecības un lauku attīstību un migrācijas politiku. Paldies! Lielas paldies! Vairāk runātāju nav. Tad uh, vēlos aicināt komisiju izteikties, ja tā to vēlas. Thank you, Chairman. I think I can be very brief. Uh... Paldies, priekšsādātāji. Domāju, ka varu izteikties eh, diezgan īsi. Gan ziņojums, gan pagājušās nedēļas Eiropas parlamenta rezolūcija piemin veselu virkni ļoti būtisku jautājumu saistībā ar KLP nākotnē vēlos tos visus tagad pieminēt, varu jums tikai apliecināt eh, jums šajā parlamentā, ka Eiropas komisija sagatavo uh, priekšlikumus, kas tiks publicēti 2. un 29. maijā, un mēs ļoti uzmanīgi ņemam vērā visus šos aspektus. Paldies! Paldies, direktor kungs! Ar to arī varu noslēgt šo darba kārtības punktu. Vēlos norādīt uz to, ka attiecībā uz laika grafiku Mēs atrodamies dubultos slazdos. No vienas puses mūsu komiteja diezgan vēlu tika informēta no lauksainiecības komitejas par šo procedūru, no otras puses mums ir uh, tirkīs nedēļa. Tādēļ esmu informēts, ka grozījuma priekšlikuma par alīkunga ziņojumu var tikt ņemti vērā tikai angļu valodā. Nu, situācija, diemžēl, ir šāda, taču neredzu, kā mēs varētu citādāk ietekmēt šo procedūru. Un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 28. mārts. Tad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, numur 18. Eiropas Savienības solidaritātes fonda izmantošana atbalsts sniegšanai Grieķijai, Spānijai, Francijai, Portugālei. Referents Jose Manuelu Fernandešu kungs, lūdzu. Muito obrigado, senhora Presidente. O Fundo de Solidariedade é um fundo. Paldies, priekšsēdētāji. Solidariedade da União Europeia, infelizmente, para. Šis fonds eh, pauž solidaritāti Eiropas Savienībā taču tas īsti nav paredzēts dabas katastrofu seku likvidēšanai, taču ņemot vērā reālo situāciju, mums ir attiecīgi jārīkojas. Mēs piedāvājam palielinājumu no 500 miljoniem līdz 1 miljārdam eiro nākamajam periodam pēc 2020. gada. Taču tas nenozīmē, ka pašām dalībvalstīm uh, nav jāizmanto tām pieejošie fondi, kā struktūra fondi un investīcija fondi, lai īstenotu prevenciju, jo prevencija ir daudz labāka par glābšanu. To atzīst ļoti daudzas dalībvalstis visā Eiropas Savienībā. Mēs runājam par 104 miljonu mobilizāciju četrām Eiropas Savienības valstīm - Grieķijai, Spānijai, Francijai, Portugālei. Portugālē un Spānijā tas ir saistīts ar meža ugunsgrēkiem, Francijā, Sanmertānā un Gvadelupē, viesuļvētra ārdījās, un Grieķijā tas ir saistīts ar ļoti smagu zemestrīci. Tātad 50 miljoni Portugālei, kur, diemžēl, vairākās simt cilvēku arī zaudēja savas dzīves. Mums ir jāaizsargā cilvēku dzīvība, cilvēku cieņa. Tam ir jābūt mūsu galvenajai prioritātei. Un ar to ir jānodarbojas preventīvajiem pasākumiem. Runājot par Franciju, šeit ir paredzēti trīs šeit ir paredzēta attiecīgi līdzekļi, tad uh, 3 miljoni Lesbos salai. Un tas uh, rada izmaiņas budžetā. Taču šis solidaritātes fonds ir īpaši instruments, un tas, ko es pieprasu, ir jūsu atbalsts, paust šo solidaritāti, atbalstīt šīs valstis reāli parādīt mūsu solidaritāti, un mums vajadzētu par to balsot māja plenāra sēdes laikā, lai šie finanšu resursi varētu tikt attiecīgi nodot tālāk šīm dalībvalstīm un pēc iespējas raitāk varētu kaut ko darīt. Izmantojot solidaritātes fondu, ir jānodrošina caurskatāmība, efektivitāte, un šie reģioni ir tie, kas ir ārkārtīgi smagi cietuši no dabas katastrofām. Tiem ir jāpievērš prioritāra uzmanība. Dalībvalstis ir uzsvērušas aspektu, ka vēlas restruktūrizēt dažādus fondus saistībā ar partnerības nolīgumiem, lai varētu nodrošināt attiecīgu atbalstu. Uh, cilvēkiem, tautsaimniecībām. Tāpat ir būtiski pieminēt, ka ļoti daudz uh, nozīmīga infrastruktūra tika iznīcināta, tādēļ Eiropas komisijai vajadzētu apstiprināt uh, līdzekļu pārlikšanu no dažādiem fondiem, no dažādiem partnerības nolīgumiem. Šādu pārnesumu dalībvalsts ir pieprasījuši, un es ceru, ka komisijas tos apstiprinās pēc iespējas araitāk. Tāpat ir būtiski arī pievērst uzmanību gatavībai šādām katastrofām. Mums ir jāspēj konstatēt uh, riskus, kritiskās jomas, lai šīs stratēģijas un zaudētās dzīvības uh, tā nebūtu tāda ierasta praksa nākotnē. Protams, ka būs dabas katastrofas, kuras nevaram kontrolēt, taču mēs varam kaut kādā veidā ierobežot to sekas un censties samazināt pēc iespējas vairāk zaudējumus. Grozījuma iesniegšanas datums ir 28. marts, un, kā jau minēju, par to būtu jābalso un jāapstiprina maijā plenārsēdē. Šīs mobilizācija tiešām pauž mūsu solidaritāti, un ja mēs palūkojamies uz šo šausmīgo katastrofu ietekmi, tad uh, tas ir, mums ir jārīkojas. Paldies! Jetenmekī kundze vēlas izteikties lūdzu. Paldies! Eh, vēlos pateikties Fernandes kungam par šo ziņojumu projektu. Mēs varam gūt ļoti daudz uh, priekšrocību no Eiropas sadarbības civilās aizsardzības jomā, un mēs arvien vairāk saskaramies ar dabas katastrofām nākotnē. Iespējams, ka tā būs, un iespējams, ka situācija pasliktināsies, ņemot vairāk klimata pārmaiņas. Ah, oh, that's another issue. So Es atvainojos, es runāju par uh, pilnīgi citu jautājumu. Nu, jā, redzams, cik mēs uzmanīgi sekojam konkrētajiem jautājumiem. Denano kungs. Euh, euh, Priekšēdētāji, es uh, gribētu arī savas grupas vārdā apsveikt uh, dokumentu autoru. Eiropas solidaritāte ir ārkārtīgi svarīga, īpaši, ja runa ir par uh, reģioniem, kas saskaras ar dabas katastrofām. Uh, šeit ir runa par cietušajiem, par upuriem un par viņu ģimenēm. Es ļoti atzinīgi vērtēju Fernandesa kunga atzinumu. Šeit ir jādomā par profilakses pasākumiem, un tas ir jāuzsver atzinumā. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen habe ich nicht gesehen. Paldies. Vairāk eh, neviens nav pieteicies izteikties. Vēlos uzsvērt, ka grozījumu priekšlikumu iesniegšana ir 27. marts. Tagad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Grozītais eh, budžet, budžet grozījuma numur viens. Um, Zikfrīd kungs, diemžēl, uh, šeit nevar būt šodien, tādēļ došu vārdu Fernandes kungam. Orçamentu retificatīvu 2018. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir pirmais koordinētais budžets 18. gadam. Runa ir par eh, solidaritātes fonda izmantošanu, es arī nu pat to prezentēju. - 1,04 miljonu eiro. Lūk, līdz ar to arī ir jākoriģē budžets. Grozījuma termiņš 28. mārts un balsojums 16. vai 17. maijā budžeta komitejā. Lūk, tā tad tā, runa ir par um, solidaritātes fonda mobilizēšanu. Nu, un, lai to izdarītu, mums būtu jālabu, jāapstiprina šie budžeta korģējumi. Kunšt. Vai kāds vēlas izteikties par šo punktu? Izskatās, ka nē. Un saskaņā ar maniem dokumentiem, Jose Manuel, tad uh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 27. marts, manuprāt, tu teici 28. Tie, kas vēlas pārliecināties un būt droši, labāk ievērot 27. datumu. Ar to esam noslēguši 19. darba kārtības punktu un došu vārdu atkal Jose Manuel Fernandeša kungam par Savienības civilās aizsardzības mehānismu lūdzu. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, há necessidade. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienībai būtu nepieciešams resursu kopums, kas uh, varētu palīdzēt risināt dabas katastrofas situācijas. Nav runa tikai par meža ugunskrēkiem, bet arī zemestrīcēm, plūdiem, terora uzbrukumiem Nu, lūk, Eiropas Savienībai būtu jāizveido šāds te centralizēts eh, resursu kopums, kas palīdzētu aizsargāt cilvēku dzīvības. Un šāds resursu kopums arī varētu ļaut ietaupīt. Konkrēts gadījums, piemēram, meža ugunsgrēki. Ar mazu, mazāku resursu koncentrāciju mēs varam eh, nodrošināt lielāku pārklājumu. Uh, 15 centralizēti pārvaldītas lidmašīnas palīdzētu vairāk un plašākās teritorijās nekā 50 uguns eh, dzēšanas lidmašīnas, kas atrastos eh, dažādās savienības malās. Mums ir jābūt gataviem šāda veida dabas katastrofām. Daudz no tām ir arī klimata pārmaiņu rezultāts, un domājams, ka situācija kļūs tikai uh, sliktāka nākotnē. Tas, protams, nenozīmē, ka dalībvalstīm nebūtu jāveic sava daļa darba. Arī tām ir sava loma spēlējama. Bet mums būtu jāveido šāds centralizēts savienības resursu kopums. Un tas arī būtu tāds taustāms piemērs Eiropas solidaritātei. Mēs gribam, lai dalībvalstis vēro arī pašas savus resursus civilās aizsardzības jomā. Tā ka varam atbalstīt komisijas priekšlikumu. Gribam arī, lai pieaugtu brīvprātīgi veidotie resursi. Komisija savu priekšlikumu tēmē uz 18. un 20. gada periodu pieaugums par par 280 miljoniem, kas tiktu atvēlēts šim nolūkam, un te ir runa par jaunu līdzekļu avotu meklēšanu. Mans priekšlikums budžetam Savienības civilās aizsardzības mehānismam norāda, ka te būtu jābūt runē par jauniem uh, naudas līdzekļiem. Tie nebūtu jābūt kaut kādiem pārdalījumiem, kas pa pagrābti no kādas citas programmas. Mēs nedrīkstētu samazināt līdzekļus citām būtiskām politikām un programmām. Šādai jaunai prioritātei, jaunai politikas jomai ir jādomā par jauniem līdzekļiem. Un būtu jāizmanto arī elektrības instruments, lai nodrošinātu to, ka tik tiešām ir pieejami jauni līdzekļi, ka netiek apgrieztas citas politikas un programmas. Tāpēc mēs piedāvā, sakām, ka 280 miljonu pieaugums nav tāds ārkārtējs daudzums. To varētu finansēt ar elastības instrumentu, nevis pārdalot budžeta līdzekļus. Redzēsim, vai padomi tam piekritīs un vai viņu darbi atbildīs vārdiem. Nereti padomu nāk klajā ar ļoti skaļiem izteikumiem, bet tad, kad runa ir par starātāšanu, par pasākumu īstenošanu un līdzekļu rašanu, nu tad viss vairs tik labi neiet. Solidaritāte ir ārkārtīgi svarīga. Un tāpēc mēs eh, gribam redzēt padomus atbalstu šai jomai. 280 miljonu papildus līdzekļu, tam būtu jābūt prioritāram jautājumam. Runa taču ir par eh, cilvēku dzīvību glābšanu. Lūk, tā ir tā joma, kur mēs tiešām gribam, lai padomē aizstāvētu savus principus. Ja, lūk, tāpēc arī lūdzam papildu līdzekļus. Paldies! Vielen dank! Lielas paldies! Pieteikušies ēnu referenti šeit nav redzami. Tādēļ došu vārdu Jetimeki kundzei. And with micro that would okay. be helpful. Thanks. I would try again to. Paldies, Lū, labi, centīšos tad vēlreiz paust savu komentāru. Gribu teikt paldies Fernandeša kungam par viņa atzinumu projektu. Ir daudz priekšrocību, ko varētu gūt no Eiropas sadarbības civilās aizsardzības jomā. Nu, un, diemžēl mēs eh, droši vien saskarsimies tikai ar vien vairāk dabas katastrofām, tā kā mums ir jābūt sagatavotiem. Un nu, varbūt, ka mēs visi domājam, ka izaisa punkts jau ir dalība valstu atbildība. un ka nacionālajām iestādēm ir jābūt gatavām stāties pretī šiem izaicinājumiem. Un tas arī ir ātrākais veids, kā nodrošināt uh, palīdzības un glābšanas operācijas. Ja mums ir jāgaida palīdzība no kādas citas Eiropas daļas, tam ir nepieciešams laiks. Nu, piemēram, ugunsgrēku gadījumā. Nu, būtu grūti ugunsgrēkus apturēt, ja ir nepieciešams 5-6 dienas pirms darbi sākas. Par iniciatīvas finansējumu runājot, es atbalstītu līdzekļu pārdali. Es domāju, ka tos būtu jāizmanto vismaz tik lielā apjomā, kā to ir piedāvājusi komisija. Bet atsevišķas pozīcijas, ko komisija piedāvā, ir programmās, kas ir bijušas tiešām labi īstenotas un kuru līdzekļi tiek pilnībā vai gandrīz pilnībā izmantoti. Jūs jau zināt, ka mēs visi dzīvojam uh, grūtos laikos, uh, ja runa ir par uh, DFS, līdz ar apvienotās karalistas aiziešanu ir liels robas budžetā. Tā ka mums ir jāsaprot, kuras pozīcijas budžetā nesniedz vislabākos iespējamos rezultātus. Tāpēc arī es aicinātu gatavoties šim uzdevumam un šo iniciatīvu izmantot kā iespēju trenēties budžeta disciplīnā. Mēs nevaram vienmēr prasīt vairāk un vairāk naudas. Mums būtu jālūdz komisijai nākt klajā ar līdzekļu uh, pārvietojumiem, vismaz cik tālu tas, tas šobrīd ir komisijas priešlikumā, runa ir par tām pozīcijām, kura līdzekļi netiek pilnībā atgūti. Lūk, tas man bija sākāms. Paldies! Liels paldies! Tagad došu vārdu Rupjāls kundzei. Paldies! Nu, šķiet, ka esam pasteigušies darba kārtības izskatīšanā, nu, tā ka, laikam, ēnu referenti nav paspējuši ierasties, bet, ja kurā gadījumā mēs atbalstām cilvēks aizsardzības mehānismu veidošanu, nu, un nu, mēs jau šeit esam sanākuši nevis, lai runātu par uh, praktisko pusi, bet gan par uh, finansējumu. Nu, un kā jau komiteja ir pieradusi, domāt, ja runa ir par jauniem instrumentiem, tad runai būtu jābūt arī par jauniem līdzekļiem. Kā jau jā, Ten Makī kundze teica, mēs nevaram vienmēr prasīt tikai ar vien vairāk naudas, bet ja runa ir par jauniem uzdevumiem un jaunām kompetencijām, tad ir nepieciešami arī kaut kādi jauni līdzekļu avoti, jo citādi mums vienmēr ir eh, jāizdara izvēle. Ja mēs gribam veidot civilās aizsardzības mehānismu, un ja mēs nerodam nekādus jaunus līdzekļus, nu ko tad mēs apgriezīsim Erasmus programmu? Nē. Programmas, kas jau ir tikušas pieņemtas, ir jāturpina finansēt. Ja mēs veidojam kaut kādas jaunas programmas vai paplašinam esošās, ja ir nepieciešami jauni līdzekļi, tad ir jādomā par jauniem līdzekļu avotiem, tā kā atbalstam referenta nostāju. Paldies. Vairāk neviens nav pieteicies runāt, tad došu vārdu komisijai izteikties, ja to vēlties, lūdzu. Uh, thank you, Chair. Very briefly, would like to thank. Paldies, pavisam īsi. Gribu teikt paldies uh, referentam par atbalstu priekšlikumam. Paldies arī deputātiem, kas izteicās. Tikai viena lieta man sakāma uh, par uh, līdzekļu pārdali. Man šķiet, ka komisijas priekšlikums ir ļoti tālējošs attiecībā uz uh, ziņotāju ierosinājumiem. Mēs eh, piedāvājam gandrīz 90% jaunu līdzekļu, tātad izmantojot elastības instrumentu, un tikai 12% ir eh, pārvietoti līdzekļi mūsu priekšlikumā. Tā kā es domāju, ka esam ļoti tuvu tam, ko vēlas referents. Ja runa ir par budžetu pozīcijām, kur esam piedāvājuši līdzekļu pārdali, nu tad galvenokārt. Uh, Runa ir par eh, tiesiskumu, eh, tiesību vienlīdzības instrumentiem, kur mēs, diemžēl, eh, vērojam nepietiekamu līdzekļu apguvi pēdējos gados. Nu, tā ka, protams, mēs šīs budžeta pozīcijas izvēlējāmies pēc rūpīgas izvērtēšanas. Tur projekti netiek pietiekami īstenoti. Un domājam, ka pat uh, daļu līdzekļu pārvirzot, tomēr 19. un 20. gada finanšu programmā vēl ar vienu ir pietiekami daudz līdzekļu, lai arī šīs eh, tiesiskuma un tiesību vienlīdzības programmas eh, turpinātu raiti darboties. Um. Paldies! Mēs esam mazliet ietaupījuši laiku. Un es iepriekš būtu varējis dot vēl četras minūtes te prēkungam, bet, nu, tagad došu vārdu sociāldemokrātā ēnu referentam. Lūdzu. Jā, vielen dank, prezident. Paldies, priekšsēdētājs, saka Volkenkungs. Atvainojos, ka kavējos. Godoto referentu kungs, liels paldies par šī atzinuma sagatavošanu. Daudz viet es to atbalstu. Bet īsumā runājot šo priekšlikumu par civilās katastrofa aizsardzības uh, mehānismu, es principā uzskatu par pareizu. Uh, jo Eiropas Savienībā saistībā ar prevenciju katastrofu ziņā mums ir jāsadarbojas ciešāk. No 2013. gada mums, diemžēl, nācās piedzīvot vairākas katastrofas arī ar traģiskiem nāves gadījumiem, kur sadarbība nenotika visoptimālākajā līmenī un īpaši šajos ārkārtīgajos apstākļos. Tas bija tāds kā tests. Tātad šo principu es atbalstu, bet ir zināmas bažas, kurām var pievienoties, runājot par Eiropas Savienības kolektīvo spēju izveidot īpašu rezerves fondu, kuru kontrolētu komisija. Dažās dalībvalstīs šeit pastāv neskaidrība saistībā ar to, kā tad uh, Brisele pārvaldīs uh, katastrofu situācijas uh, novadīšanu. Tad runāt par finansēm, manuprāt, 2014. gada 20. gada finanšu periods būtu jānosedz izmantojot fleksibilitātes instrumentu. Šeit uh, tāpat kā vienmēr ir jāpiemēro likums par to, ka būtiski politiski priekšlikumi ir jāatbalsta ar jauniem finanšu resursiem, nevis ka tie ir jākūst no jau tekošām programmām. Tādēļ īsumā es tiešām atbalstu to, ka mēs nepiedāvājam pārlikšanu no 3., 4., 4. un 5. sadaļām. Paldies, eh, referentkungs, jūs vēl vēlatos, ko pieminēt? Jā, evidenti, ka šim mekanismu de protest. Paldies. Nu, protams, civilās aizsardzības mehānisms jau neizslēdz to, ka profilaksē būtu jābūt prioritātei. Tā pašā laikā civilās aizsardzības jautājumi ir dalībvalstu kompetencēm. Šis ir centrāls resursu kopums, kurš vienkārši ir papildinājums dalībvalstu resursiem. Dabas katastrofas gadījumā tā būtu iespēja sniegt atbalstu dalībvalstīm, vai nu tā būtu zemestrīce, meža ugunskrēks vai kāda cita situācija. Šie papildu resursi palīdzētu glābt dzīvības ja mēs paskatāmies uz šo skaitli un sadalām uz dalību valstu skaitu, nu tad tie nav nemaz tik lieli līdzekļi. Tie ir līdzekļi, kas, kā jau teicu, palīdzēs glābt dzīvības. Un šāds centrāls resursu kopums būtu jāizteno pēc iespējas ātrāk, līdz ar to arī lēmums par to ir jāpieņem pēc iespējas ātrāk. Manuprāt, 280 miljoni 18. 20. gada periodam uh, būtu jāizmanto, lai veidotu šo te līdzekļu rezervi, lai mēs varētu klāt dzīvības. Ja to sadala uz dalībvalstu skaitu, tad, eh, nu, tas ir gandrīz vai sīkums, bet tam var būt ārkārtīgi liela ietekme. Pievienotā vērtība šai jomā ir ārkārtīgi svarīga. Un es ceru, ka mani kolēģi tam piekritīs, un es ceru, ka arī dalībvalstis tam piekritīs. Lūk, 280 miljoni ir mūsu priekšlikums, līdzekļu nāktu no jauniem avotiem un izmantojot elastības instrumentu, bez uh, līdzekļu pārvietojumiem. Termiņš grozījumiem ir 27. marts, un balsots tiks aprīlī Nē, tomēr balsots tiks 16. un 17. maijā. Un um, jūnijā vai jūlijā varēsim ķerties pie trialoga. Un cerams, ka visu varēsim arī ātri nokārtot plenārsēdē. Paldies! Paldies, referentkungs! Vēlos jums pievērst uzmanību tam, ka mūsu sekretariāts šo pēcpusdienu piedāvās grozītu komisijas priekšlikumu, nosūtīs to jums visu un Vēlos jūs informēt, ka ir mainījusies apakšpunktu sadaļu numerācija. Tādēļ lūdzu sagatavojot grozījumu priekšlikumus, ņemiet vērā šo grozīto numerāciju. Citādi tas varēs, eh, varētu radīt lielu apjukumu. Tagad pāriesim pie mūsu pēdējā šīs sanāks darba kārtības punkta ziņojums par budžeta komisijas vizīti īrijā no 12. līdz 14. februārim. Šajā sakarībā došu vārdu delegācijas vadītājiem Rībika kungam. Lūdzu. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Īpaši vēlos pateikties sekretariātam, Francikas Brūsas kundzei, sagatavojot šo ceļojumu Zīriju. Mums um, izšķirošākais bija saņemt informāciju no komisijas puses, kur notika arī debates ar pilsoņiem, NVO uzņēmumiem, kur piedalījās arī Dublinas mērs. Mums notika informācija apmaiņa ar akadēmiskās nozars pārstāvjiem, mums bija tikšanās ar Eiropas investīciju banku, iepazināmies ar uh, šīs bankas paveikto tikāmies ar finanšu ministriem, ar īrijas parlamenta budžeta komiteju un kopumā apmeklējām sešus uh, no Eiropas Savienības līdzfinansētus projektus. Galvenie vēstījumi, manuprāt, ir tādi, ka īrijā notiek intensīvas diskusijas par daudzgadu finanšu plānu, kopīgā, par kopīgo lauksaimniecības politiku, par kohēziju tāpat arī par pētniecību, inovācijām, Erasmus, plus. šīs tēmas ir ļoti aktuālas. Tāpat arī jaunās aktualitātes, kas ir paredzētas eh, jaunajā budžetā, proti, kur uh, tiks īstenot sadarbība aizsardzības jomā, kāda ir situācija ar Eiropas Savienības ārējām robežām, kādas prioritātes mēs nosakām kiberdrošības un viltus ziņu mm, jomās. Visi šie zināmie jautājumi. Lai gan eh, Brexits nebija oficiāls eh, sarunu jautājums, tomēr runāt par eh, DFS diskusiju laikā. Gars valdīja ļoti optimistiski. Būtiskākie sarunu vedēji uzticas tam, ka šis izstāšanās līgums tiks panākts, ka notiks pārējais posms, neviens nav īpaši satraucies, un mēs diskutējām arī par to, kā būtu jāgatavojas, ja notiks šis smagais Brexit, taču neviens e, uz to īpaši nekoncentrējas. Parādījās arī jautājumi par Lielbritānijas iekšpolitiskajiem aspektiem saistībā arī ar īriju, par palikšanu Eiropas Savienībā, tāpat kā tas ir saistīts ar Skotiju, ar Gibraltāru. Uh, par šo iekšpolitisko situāciju. Mēs uzdevām jautājumus un saņēmām nomierinošas atbildes. ka tiks nodrošināta sadarbība arī nākotnē, tāpat arī enerģētikas jomā. Tātad visumā noskaņa bija ļoti pozitīva un, manuprāt, mums nenotiek gatavošanās smagajam Brexit. Un tādēļ mēs ierosinājām izstrādāt tādu scenāriju, ja kāds no trim parlamentiem nepiekrīt izstāšanās līgumam, kā tad rīkoties. Un šajā ziņā, manuprāt, mūsu vizīte īrijā bija ļoti pamācoša. Mēs varējām tiešām iepazīties ar šiem līdzfinansētiem Eiropas projektiem, ka šeit viss notiek ļoti labā profesionālā līmenī. Paldies priekšsēdētāji! Jā, paldies, Rībī kungs. E, es saprotu, ka Jāls kundze vēlējās izteikties. Nerjādas kundze, respektīvi. Paldies. Vēlos pateikties visiem par šī brauciena organizēšanu. Bija ļoti noderīgi redzēt situāciju uz vietas īrijā. Tad, kad mēs runājam par Brexit, es nejūtu tik optimistisku nostāju. Uh, ka cilvēki teiktu, jā, mēs tiksim ar to galā ļoti labi. Es, es domāju, ka liela daļa saprata, ka nav runa tikai par robežu jautājumu, bet ka tas ietekmēs visu īriju, un budžeta komitejai bija svarīgi to saprast, lai gan ir grūti doties uz īriju un nerunāt par Brexitu. kas skar visu valsts teritoriju. Bet īrijai ir arī noderīgi saprast, ka Eiropas parlaments ļoti nopietni uztver šo jautājumu, skatoties arī uz Eiropas Savienības finansējumu un kāda uh, ir šī situācija, ja finansējuma vairs nebūtu. Katrā ziņā brauciens bija ļoti noderīgs un paldies kolēģiem, paldies sekretariātam un noteikti jums arī pēc vēlēšanām nākamajā gadā ir jāatgriežas tur. Priekšsēdētājs, jā, es to ļoti atzinīgi uh, novērtēju, būtu labprāt to darījis un eh, darīšu to, ja būs iespējams. Paldies, gan arī esam pilnībā izsmēluši darba kārtību, vēlos tikai norādīt vēl, ka 16. aprīlī, pirmdienas vakarā Strasbūrs nedēļā tiksimies, lai tāmi E, parlamenta izdevuma sadaļai nākamā gada budžetā izskatītu vēlreiz. Un pēc tam Briselē tiekamies 23. un 24. aprīlī, un ar to arī slēdzam sanāksim.